Mes chers collègues, nous allons. Darbie kolēģi, mēs ķersimies pie darba. Ieņemiet lūdzu vietas. Allons-y. Bonjour, Marie-Christine. Sveicināta Marija-Kristīna. Alors, nous ouvrons notre session varam sākt mūsu sēdi, darba kārtību varam pieņemt, ja iebildumu pret to nevienam nav. Protokoli sēdēm, kuras notika 10. un 11. aprīlī un 3. un 4. maijā, var tikt apstiprināti, ja iebildumu pret tiem nav. Iebildumu nav. Pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir balsojums, un balsojums attiec uz pašo stratēģiju, referenti ir Gezina Meisnere. Un pirms mēs ķeramies pie balsošanas, es gribētu redzēt, vai mums ir klāt fórums, kvorums vai mēs esam pietiekamajā skaitā. Paņemiet lūdzu savas balsošanas kartītes un sākam balsot. Beidzam balsot. Vilmondeka eh, Kampkungs, ak tā, tur notiek vietas mainīšana. Beidzam balsot, eh, kvorums ir klātesošs, lai mēs varētu ķerties pie balsošanas. Vai viss ir gatavi? Sākam. Pirmais paragrāfs par. Pirmais kompromiss atvainojums, saka priekšsēdētāji. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudām. Sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. 20 par 15 pret, neviens neaturas, Rikē grozījums tiek pieņemts. 9. grozījums par pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss par pret, atturas, pieņemts. Turpinām. 60. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 43. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas noraidīts. 28. par pret pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. pār 21 pret 18. Ļoti labi, ka pārbaudījām. Pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas. Pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas. Pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas. Pieņemts pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. 67. grozījums par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. 67. grozījums. Beidzam balsot. Kas noticis? Beidzam balsot. 67. grozījums pieņemts. 42. grozījums par pret. Vēlreiz pārbaudām 42. par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 42. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 64. grozījums, pirmā daļa, par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts, protams. Otrā daļa par. Tas nav tas pats balsojums. Pret. Atturas. Otrā daļa manam grozījumam netiek pieņemta. Un tagad liek uz balsojumu grozījumu kop, eh, ziņojumu kopumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Četrdesmit par, viens pret, viens atturas. Apsveicam Gezīnu Meisneri. Jūsu ziņojums ar plašu atbalstu tiek pieņemts. Apsveicam referenti. Tāpat izmantoju iespēju Tā kā mēs šodien uzņemam delegāciju, dāmas no Vācijas, jūs visas esat politiķis, desmit kopumā. Jūs esat transporta komitejā, kurā ir plaši pārstāvētas sievietes, tā skaitā priekšsēdētāja arī ir sievietes, veicam jūs mūsu komitejā allons-y, continuons. Turpinām. Viedokļa apmaiņa ar 18. gada budžeta ģenerāla referentu ar Zigfrīdu Murizānu. Kur jūs esat? Viņš vēl nav ieradies. Comme notre rapporteur. Kam notre rapporteur. Tā kā mūsu budžeta referents vēl nav ieradies un ir nedēļas sākums, jums ir tiesības uz 5 minūšu pauzīti. Mes chers collègues, les 5 minutes sont... Dārgie kolēģi, 5 minūtes ir aizvērtējušas, mūsu viesis ir klāts, mēs uzņemam eh, Murisan kungu, jūs esat referents, vai jūs saprotat franču valodu, jā, es saprotu, jūs esat mūsu ģenerāla referents Eh, nākošā gada budžetam. Paldies, ka esat pieņēmis uzaicinājumu. Paldies, ka piedalāties šajā viedokļa apmaiņā par gaidāmajām budžeta prioritātēm. Mēs saprotam, ka šis laiks Eiropas Savienībā ir nemierīgs, mēs varam pat runāt par ekonomisku trūkumciešanu un ir ļoti nozīmīgi izdarīt pareizes izvēles budžetsiņā, ņemot vērā to, ka uh, Eh, Eiropas politika un Eiropas pilsoņu ticamība Eiropas projektam ir atkarīga no šīm izvēlēm. Un es vēlos izmantot iespēju, lai pasvītrotu vienmēr lielisko sadarbību starp transporta komiteju un budžeta komiteju. Mūsu sadarbība ir regulāra, mēs runājam ļoti koleģiālos un eh, kooperatīvos jēdzienos, un ir ļoti nozīmīgi, lai parlaments būtu vienots savā nostājā pret padomi, kura ir nereti ir e, grūti pārliecināt. Mures Sankungs, ja es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, es tagad dodu jums desmit minūtes, lai jūs izklāstītu lielos vilcienos nākošā gada budžeta līnijas un kādi būtu jūsu secinājumi šajā sakarā? Uh, Paldies, tiešām patiesi prieks būt jūsu vidū un runāt par Eiropas Savienības budžetu nākamajam 18. gadam. Esmu budžeta komitejas nozīmētais ģenerālreferents. Un tātad, cik tālu esam tikuši šobrīd? Martā ar nospiedošu balsu vairākumu parlamenta plenāru sesijā apstiprinājām mani sagatavoto ziņojumu pār vadlīnijām nākamā gada ES budžeta izstrādēji. Šajā ziņojumā mēs izklāstījām tās būtiskākās politiskās prioritātes nākamā gada budžeta izstrādē. Pēc tam Doma bija tāda, ka mēs pagaidīsim, kamēr komisija nāks klajā ar šo budžeta projektu, vērtēsim to atbilstoši mūsu politiskajām prioritātēm. Šodien komisija to ir prezentējusi. Eh, komisārs Ettingers šorīt eh, uzrunāja budžeta komiteju un mm, iepazīstināja ar budžeta projektu. Uh, Uh, nu, lūk, mūsu politiskās prioritātes tur ir uh, iekļautas, ir arī pirmie konkrētie skaitļi uh, mūsu rīcībā. Protams, visu tā padziļināti ne, nepaspējam izvērtēt pa šīm dažām stundām, bet nu, tādas pāris, pāris atziņas esam jau noformulējuši. Ja runājam par parlamenta politiskajām prioritātēm, tad es jau no sākta gāla, jau no šī gada sākuma uzstāju, ka mm, mums prioritāras ir divas jomas nākamā gada budžetā. Proti, uh, izaugs no darba vietas, numur viens, drošība, pilsoņa droš, drošums sadzīvē, numur divi. Un uh, tas ir tas, ko pilsoņi no sagaida no Eiropas Savienības, lai būtu darbs un lai būtu droša dzīve. Uh, Kā mēs to grasāmies panākt? Ja runājam par izaugsmu darba vietām, tad vēlamies, lai tiktu ieguldīti līdzekļi tajās jomās, kas var nostiprināt mūsu tautsāgniecību, padarīt to stabilāku, uzticamāku, labāku dzīvi nodrošinošu. Pētniecība, infrastruktūra, atbalsts mazajiem vidējiem. Um, negurstoša cīņa ar jauniešu bezdarbu. Tāds bija mans uzstādījums, to mēs noteicām vadlīnijās. Uh, kur norādījām, ka reiķināmies ar to, ka komisija turpinās īstenot programmu apārsnes 2020, Kosme, Erasmus, visas šīs programmas. Erasmus, kā zināms, nav tikai eh, studentu apmaiņas programma, bet arī tāds paties eh, tramplīns jauniešu konkurētspējai. Uh, 65% darba devēju pozitīvi vērtē to, ka darba meklētājiem jaunietim ir Erasmus pieredze, šī starptautiskās dzīves pieredze. To mēs prasījām no komisijas. Un ko komisija mums šodien piedāvā? Ja runājam par apvērsni 2020, viņi piedāvā uh, plus 7 eh, procentpunktus, ja runājam par Connecting Europe Facility 8%, Erasmus 9%. Ja runājam par kosme, nu šeit ir tāds eh, minimāls samazinājums salīdzinot ar pagājušo gadu, mīnus 2,9%, bet pagājušais gads bija neparasts, jo bija būtisks pieaugums. Tā kā šeit ir jāpaskatās uz konkrētajiem skaitļiem, jā, jāparok dziļāk, lai, lai saprastu, vai tas ir pietiekami. Ja runājam par Connecting Europe Facility, šeit ir 8,7% plusā saistība apropriācijās un 25,7% plusā maksājuma apropriācijās. Ja runājam par lielajiem infrastruktūras projektiem, pieaugums plus 0,1% visvairāk eh, ITER eh, labā, eh, vairāk kā 20%, Kopernikus 5,5% un Egnos un Galileo šiem projektiem samazinājums maksājuma apropriācijas mīnus 0,1%. Nu, lūk, tādi ir tie būtiskākie skaitļi atbilstoši komisāra Ettingera stāstītajiem, prezentētajiem burtiski pirms trīs stundām. Otrā prioritāte, ko minēju, droša dzīve mūsu pilsoņiem. Šeit ir būtiski panākt pietiekam finansējumu ES aģentūram, kas darbojas iekšlietu tieslietu jomā, robežu apsardzībā, informācijas apritē, apmaiņā Eiropas Savienības līmenī par, par, par uh, drošību, par dažādiem riskiem, kā ieroču kontrabanda, cilvēku kontrabanda, starptautiskā noziedzība. Un šeit komisija piedāvā uh, pacelt uh, budžetu Eiropolam, Frontexam, EASO un arī EULISA. Uh, komisija tāpat arī piedāvā konkrētus. Uh, plus 40 miljonus uh, aizsardzības jomas uh, pētījumiem. Nu, tur uh, ir jāizmanto visas šis, šis, šis sinerģijas potenciāls pētniecībā tā, lai netiktu veltīgi finansēti 28 paralēli procesi 28 valstīs, tai ir jābūt tādai koncentrācijai, un tāda arī rezultāts būs daudz efektīvāks, tāds racionālāks kā jau tas pie, pie ciešiem partneriem pienāktos. Tāpat arī norādīju, ka, lai sasniegtu šo, nu, šo mērķi droša dzīve Eiropas Savienības robežās, mums ir jāraugās uz, uh, tā teikt, to, kas notiek tepat aiz mūsu sētas, kas notiek Eiropas kaimiņu reģionos, Ukrainā, uh, Kaukāza reģionā, tātad Grūzija, Moldova. Šīs valstis mēs joprojām atbalstām, ir tīpaši ņemot vērā Krievijas nepārtrauktās uh, agresijas izpausmes pret šīm valstīm Tāpat arī esam uh, vienā pusē ar valstīm uh, mūsu, no mums uz dienvidiem, kuras joprojām saskars ar uh, bēgļu pieplūdumu, migrantu pieplūdumu, un daudz lētāk, daudz efektīvāk un politiski, tā teikt, lētāk ir menedžēt bēgļu plūsmas Jordānijā, Libānā, uh, šādā, šajās valstīs, kas ir kā, kā tādas mūsu buferu valsts, nevis jau mēģināt e, kaut kā risināt tās sekas, kad, kad šīs te migrantu plūsmas ir ieradušās šeit. Tāpat arī vēlos atgādināt, ka ir e, pārskatīta septiņu gadu e, finanšu programma pēc parlamenta lūguma un Tātad padomu parlaments vienojās par to, kā tam būtu jānotiek. Šis kompromiss bija labs, lielisks. Mēs šeit parlamentā savu mājas darbu bijām labi padarījuši. Kolēģi, kas darbojas budžeta komitejā, labi zina, ka mēs visas nepieciešamās vienošanās panācām ātri, raiti, un tagad eh, bumba ir padomes eh, komandai, tā teikt. Šobrīd apvienotā karaliste eh, bloķē šo te daudzgadu finanšu plānu apstiprināšanu līdz šķiet 8. jūnijam, kad ir paredzētas parlamenta vēlēšanas Lielbritānijā. Nu, tik ilgi mēs varam atļaut viņiem vilcināt šo procesu. Tas lielus kādi nenodarīs, bet tad gan būs jārīkojas ātri un izlēmīgi, jo varam palaist garām šo, šo iespējas vilcienu. Uh, Mm, kur uh, it īpaši ņemot vērā to, ka tādu kardinālu pār, pārmaiņu šeit nav. Uh, labā ziņas ir tādas, ka komisija šajā budžetā jau rēķinās, ir ierēķinājusi attiecīgos grozījumus MFF, daudzgadu finanšu programmā, un norāda arī padomēji, ka tagad, tagad padomē ir jāizdara gājiens. Un uh, Britu gadījumā tiešām bija, bija šī vēlme eh, procesu paturēt tādu iesaldētu, iestrēgušu, eh, bet, nu, jādomā, ka tagad ir atrasts labs, efektīvs kompromiss. Briti tātad nobalsos savās vēlēšanas, un pēc tam eh, atkal šis, šis vezums izkustēsies no vietas. Tik tālu par padomas atbildību šajā kontekstā. Uh, Ja runājam par to, ko šī komiteja savulaik eh, tā specifiski norādīja par programmu Connecting Europe Facility, tā, to mēs atzīmējam kā prioritāti un komisija to pieņēma zināšanai, eh, pozitīvi novērtēja, piedāvājot palielinātu budžetu. Eh, tāpat atcerēsimies to, ka budžeta procedūrā aģentūras un kop uzņēmumi, kas darbojas transporta jomā, nekādā mērā netiks skarti, necietīs turpmāk kaut kādi samazinājumi tiem nedraud. Mēs tāpat arī reiķināmies ar to, ka 18. gadā netiks uh, mazināts uh, dažādu aģentūru un šo struktūru personāla sastāvs. Uh, Tāda bija mūsu vienošanās, ko panācām martā. Tas arī pagaidām viss priekšsēdētāji, e, kolēģi. Tiešām šī ir diena, kad e, mūsu saruna, mūsu dialogs atsākas ar jaunu spāru. Komisija prezentējusi savu budžeta projektu e, un tagad ar lielu interesi uzzināt jūsu viedokli par noteiktiem aspektiem. Man kā ģenerāla referentam tas būs ārkārtīgi interesi un vērtīgi. Un saku jums jau iepriekš par to, ka mani uzņēmāt un nešaubos, ka, ka jūs eh, dalīsieties ļoti vērtīgos, interesantos ieskatos un priekšlikumos, un, eh, protams, ceru uz eh, aktīvu ražīgu sadarbību ar jums. Paldies! Paldies, Mūresana kungs. Tolīt arī došu vārdu mūsu referentam, Tožanevska kungam, kurš īsumā pastāstīt, kā lietas izskatās uh, transporta uh, tīri kontekstā. Vārds jums, kolēģi. Paldies, saka Tašanovska kungs, paldies eh, priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Arī jums paldies, Marašāna kungs, par šiem ievadvārdiem. Paldies, ka tik saulaicīgi, tik eh, naski steidzat mūs informēt par, par to, kas jauns šajā nu pat prezentētajā budžeta projektā. Kā transporta komitejas referents vēlētos mm, pāris tādus pieturas punktus atzīmēt, kas ir īpaši svarīgi manā ieskatā. Un tie, tie ir aktuāli visu šīs komitejas sagatavot priekšlikumu un apsvērumu sakarā. Uh, sākšu ar Connecting Europe Facility. Tiešām prieks, ka naudas summas absolūtos skaitļos ir, ir pieaugušas. Šis finanšu instruments, Eiropas Savienošanas instruments, ir būtisks lielu transporta projektu un programmu finansēšanai. Līdz šim esam bijuši, esam pieredzējuši, ka mm, summas tiek samazinātas, eh, pārvirzītas. Uh, Un, nu, šķiet, atgriežamies tādā nor, kā, kā normāla stāvoklī, ko varētu saukt par, par tādu vēlamo, ideālo normālu stāvokli. Un mums būtu drīzāk jādara kas cits. Jāpadara transportā šie te lielie projekti daudz pievilcīgāki privātiem investoriem. Šeit eh, tiek izmantoti arī granti, un tas varētu būt, būt tas, tas uh, motivējošais faktors, kas pievilinātu privātos. Viena no mūsu prioritātēm ir dzelzceļa savienojumi, tādi strateģiskas nozīmes dzelzceļa savietojumi vis, visā Eiropas teritorijā. Tas, protams, pirmkārtām rāda darba vietu, dro, tāda drošas nākotnes izredzes strādniekiem, darbiniekiem, celtniecības un, un eksploatācijas laikā. Tas nozīmē labāko infrastruktūru, vieglāku nokļūšanu no punktā A, punktā B mums visiem. Un šeit ir iespējams eh, kādu sinerģiju rast ar Galileo un Egnos, eh, pielietot satelīta tehnoloģijas transporta saimniecībā. Šajos eh, satelīta projektos ir, ir iegrūst milzu nauda un, un ir pienācis laiks tās likt lietā. Uh, Eh, pilnveidojot eh, navigāciju, superprecīzu navigāciju, ko dara iespējamu šīs sistēmas. Tas ir, eh, tāds, tā ir reāla tāda komerc iespēja, biznesa iespēja Eiropas tehnoloģijām. Tātad pozicionēšanas un laika atskai, uzskaitas signāli vēl nebija šā precizitātē. Bet, nu, tiešām Egnos un Galileo saskars ar finansējuma samazinājuma, tā es sapratu no uh, Marašana kungas sacītā. Tas ir satraucoši. Redziet, satelīta tehnoloģijas, satel, satelīta sistēmas uh, ir ar, ar daudziem un dažādiem pielietojumiem, ļauj optimizēt satiksmes plūsmu, tās vadību, uh, pielietojumi ir daudzi un dažādi. Un es uh, esmu iepazinies ar pilotprojektu pieteikumiem ko mūsu komiteja ir, ir eh, izskatījusi. Tie ir 23 projekti par vairāk kā 20 miljoniem eiro kopējā vērtībā, un tas ir lielisks eh, pamats, atspēriena punkts esošā, esošā atbalsta līmeņa uzturēšanai. Un, protams, ar prieku sadarbošos ar jums, ar mūsu ēnu referentiem Un neapšaubām mēs, mēs vēlētos tik daudz naudas transporta projektiem, cik vien iespējams. Paldies! Paldies, Tušanovska kungs, un tagad vārds Marinesku kungam. Paldies priekšstādātāji. Paldies Murešānu kungam par šo prezentāciju. Labas uh, ziņas ir tās, eh, ka Uh, komisāru kole, kolēģijā Etinger kungs šorīt ir apstiprinājis budžetu priekšlikumu, vismaz tā man tādas ir manā rīcībā esošās ziņas. Un mums vajadzētu tagad uh, pārbaudīt, vai vidusposma pārskata secinājumi ir iekļauti budžetā. Vismaz tā tika solīts. Tas ir ļoti svarīgi Connecting Europe Facility, eh, lai eh, nav, finansējums būtu palielināts un lai eh, nauda tiktu pārvirzīta no finanšu instrumentiem uz uh, reālu darbu. Otra lieta. Kolēģis daudz runāja par uh, satelītu sistēmu. EGNOS ir viena no šīm sistēmām. Un, kā jūs zinat, nav pilns uh, Eiropas pārklājums nodrošināts. Un tādēļ ir nepieciešams uh, finansējums Ziemeļāfrikai, lai varētu nosekt uh, dienvidu, dienvidu austrumus un Ukrainu. Un šis finansējums ir nevis transporta, bet kaimiņa attiecību politikai paredzēts. Ja nekas nav paredzēts priekšlikumā, tad es eh, mums eh, Eiropas Tautas partijas grupai būs jāiesniedz grozījumi. Šeit pat nav runa par lielām naudas summām, tie ir desmit miljoni gandrīz eh, sīkums bet eh, mērķis ir eh, nosekt eh, Eiropas Savienības austrumu un dienvidu austrumu daļu. Un es arī ceru, ka jūs turpināsiet atbalstīt dzelzceļu un interreilu. Jūs visa, vis, visiem vis, sakāt, ka jūs atbalstīsiet to redzu, ka jūs smaidāt pozitīvi par interrailu. Jā, es tagad vēlētos uh, atbildēt uh, uz konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Pirmkārt, par DSF vidusposma pārskata uh, noteikumiem, jā, tie ir iekļauti uh, budžeta uh, projektā. Mēs skatījāmies apvāršņiem 2020, Connect, Connecting Europe, uh, Erasmus un citām programmām. Un ir uh, iekļauti tieši tie skaitļi, kas uh, tika apstiprināti vidusposma uh, pārskata ietvaros. Tālāk runājot par austrumu partnerību, jūs pieminējāt Ukrainu. Mēs tikai zinām, ka ir pieaugums 8,9% austrumu partnerībā, jeb tie ir 46 miljoni eiro. Mēs nezinām detalizēt, kam šie līdzekļi ir paredzēti, bet Bet eh, tā tad ir eh, jāskatās, kas būs ar projektiem Āfrikā un Austrumos. Es teicu, ka eh, komisijas projektā Galileo finansējums ir samazināts par 9,6%. Mums ir tas jāizvērtē. Ja tas ir nepieņemam jūsu komitejai, tad mums tas komitejai ir jāsaka interēli. Tas arī ir svarīgi Nav nekāds noslēpums, ka mūsu priekšsēdētājs, uh, runājot par uh, situāciju Eiropā, ir uh, paziņojis, ka katram uh, Eiropas pilsonim uh, 18 gadu vecumā pienāksies e interrail biļete, lai viņš varētu apceļot Eiropu. Un Mēs 2018. gada budžetā eh, cerā, eh, cenšamies atrast finansējumu jau šim gadam un par to informēsim sabiedrību. Komisārs Ettingers saka eh, sekojošā. Viņš ir gatavs finansēt Interrail iniciatīvu, bet viņš nevēlas, lai tas apdraudētu jau pastāvošos projektus, kas tiek īstenot. Un to mēs arī sākām vad, vadlīnijās. Mēs vēlamies, lai tās būtu. Uh, prognozējams, ilgspējīgs finansējums, un tam vajag atsevišķa budžeta pozīcija, at, atsevišķa no, no Erasmus. Tā tad ir nepieciešams jauns juridiskais pamats, un tas ir nevis komisāram Ettingeram jāierosina, bet jāierosina vai nu komisāram Navrašičam, jo viņš ir atbildīgs par jaunatnes jautājumiem vai komisārai Bultē, kur ir atbildīgi par transportu. Un, ja vairums kolēģu TRAN komiteja atbalstīs Interrail projektu, tad svarīgākais solis uz priekšu būs tas, ka komisija ierosinās juridisko bāzi. Man ir bijušas, bijuši arī neformāli kontakti ar komisiju Un fakts ir tāds, ka viņi budžeta projektā nav neko ierosinājuši par interēlu projektu, jo nav uh, juridiskās bāzes. Šogad tika uzsāks neliels uh, pilotu projekts, bet uh, tas jau nav tas mērogs, par ko runāja mūsu komitejas priekšsēdētājs. Bet mums būtu jāstrādā kopā ar komisiju, ar atbildīgiem komisāriem. Uh, un uh, komisijai būtu jāizstrādā šī juridiskā bāze. Komisija norāda, ka ir gatava to iekļaut uh, sarunās uh, ar padomi, ar mums, kad mēs runāsim par budžetu. Un es tādēļ sagaidu no komisāra Navrāšiča vai komisārs Bulcas, lai tiktu uh, Eh, piedāvā šī eh, juridiskā bāze, bet mums ir jāskatās godīgi un jā, eh, jāapzina, cik liels summas ir pieejamas. Komisija norāda, ka pastāv rezerve 51 miljons, ko daļai varētu novirzīt interrail. Bet mēs vēlamies uh, programmu, kas būtu vērienīgāk nekā šis pilotu projekts, bet mums ir jābūt realistiem un jāsaprot, vai varam nodrošināt šo interrail programmu visiem jauniešiem, kam šogad paliek 18 gadi mums ir jāstrādā ar komisiju, lai uh, konstatētu, kāda ir juridiskā bāze, lai varētu nodrošināt prognozējumu, ilgspējīgu finansējumu šai programmai, lai tas nenotiktu uz citu programmu rēķina. Paldies! Tagad vārds Ertuga kungam. Paldies! Murasāna kungs, prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Man tagad ir tas uh, gods jūs iepazīstināt ar ēnu referents grafīnī uh, eh, viedokli. Viņa pasak, pateicas referentam, ēnu referentam, referentiem un visiem kolēģiem, kas strādāja pie eh, pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām transporta un turisma jomā. Ir ierosināts 17 jauni pilotu projekti, 5 turismā un 12 transporta jomā. Un tātad tie bija PP1 projekti un PP2 projekti ir uh, vispār transporta jomā sociālisti ir ierašanājuši septiņus projektus. Viens no tiem ir uh, atbalstīt uh, vietējo turismu Eiropā. To ir pierakstījuši arī Alde un Goja grupas, līdztekus sociālistu un demokrātu grupai. Šīs pro, šī projekta mērķis ir uh, Uh, atbalstīt uh, vietējos viesu nāmus tādu izveidi uh, rajonos, kur ir skaistas ainavas. Un paredzētais budžets ir aptuveni 1 miljons eiro. Vē, runājot par uh, sagatavošanās darbībām, piecas jaunas PI1 ietveros ir ierosināts, uh, trīs uh, turisma un divas transporta jomā. Eh, ir ierosināts turpināt ETP, ierosinātā sagatavošanās darbības. Uh, kuģu vadītā kapteiņu apmācības uh, iniciatīva, un tagad to atbalsta trīs uh, politiskās grupas - sociālas, liberāļu un ETP. Ceturto uh, sagatavošanas akciju ierosināja SND grupa, Ist, Ištvāns Uljēlī ierosina uh, ku, tiltu turisma iniciatīvu pārveidot sagatavošanas akcijā. Tā transports un turisms ir svarīgas nozares Eiropas Savienībā, kas atstāja ietekmi uz ekonomikas izaugsmu, sociālo un ekonomisko attīstību un ir svarīgi piešķirt finansējumu šai jomā, jo tas var būt uh, efektīvs instruments cīņā pret ekonomikas lejupslīdi un bezdarbu. Ir jāuzlabo uh, pakalpojumu kvalitāte, lai saglabātu Eiropas līderu pozīcijas turisma jomā. Vēlos pateikties referentam, ēnu referentiem par labo labi sagatavoto darbu un pateikties visiem, kas ir ierosinājuši pilotu projektu un sagatavošanās darbības un cerams, ka šie ierosinājumi gūs atbalstu budžeta komisijas balsojumā. Paldies, Ertulkungs. Nākošais runātājs deputāts Tēriņška. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, referentam Urešandam. Tagad eh, atsevišķas piezīmes no manas puses. Jūs uzskaitījāt prioritātes un grū, būtu grūti atbalstīt citas. Uh, Tad, kad mēs runājam par tran komiteju un īpaši transporta sadaļu, tad mēs redzam, ka jūsu nospraustās prioritātes savstarpēji cieši saistītas, jo transports ir viens no izaugsmas dzinējas spēkiem, vienlaicīgi nodarbinātības dzinējas spēkiem, un drošības jautājums ir cieši ar to saistīts. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā finansējums tiks piešķirts eh, drošības un drošuma aspektiem. Eh, viens no piemēriem būtu lidostas. Eh, manuprāt, tas ir problemātisks jautājums ne tikai ņemot vērā terorismu uzbrukums, bet arī ņemot vērā to nopietno uzdevumu, kas ir mūsu priekšā. Turklāt šis ir problemātisks jautājums, tāpēc, ka mēs nevēlamies mūsu iedzīvotāju dzīves apgrūtināt, bet atvieglot, un tāpēc būtu jādomā par šo savstarpējo saistību. Tālāk par finansējumu palielinājumu, eh, kas ir norādīts septītajā punktā, tas ir pozitīvi, taču mums ir ja paredz arī vēl zināmā manevrēšanas telpa un papildus izdevumi. Bet tas jautājums, kas man šķiet nopietns, ir veids, kā mēs varētu salīdzināt interēju no vienas puses, eh, kas būtu kā mega, es nebeigšu šo vārdu, bet nu labi, varu pabeigt to, tas būs mega projekts, par kuru Es neesmu pārliecināts, vai tas veicinās jauniešu izglītošanu, vai tas veicinās vienot Eiropas transportā. Manuprāt, tas ir zināmā mērā e, diskriminējoši. Mēs runājam tikai par vienu transportu veidu, turklāt, kur es atbalstu, taču mums šis aspekts ir jāņem vērā. Manuprāt, mēs. In, mums ir jāinvestē finansējums lietās ar uh, politisku dimensiju, taču jāņem vērā kritērija, kurus eh, es pieminēju. Turklāt jāpatur prātā, ka to nedrīkst darīt uz citu projektu rēķinu. Bet, ja man tas ir jāsalīdzina ar 8 plus mīnus procentu kritumu Galīvai un Agnesam, tāds tas nav visai veiksmīgi, jo manā izpratnē Galileo un Atos ir investīciju nākotnē. E, šeit ir runa tālāk par līdz galam izmantojot e, izpētītiem servisa aspektiem un atkal par drošību. Savukārt par interēla pasākumu tas man šķiet neveiksmīgs. Lai gan pats e, ierobežotā formātā atsevišķus kritērijus mēs varētu atbalstīt. Par vispārējo Murišana kungs Šķiet, ka eh, praktiski viss jau tika pateikts, šķiet, ka tā Šadovska kungs runāja par privātajām investīcijām. Mums ir eh, jādomā par iespējām izmantot eh, finansējuma sajaukumu. Tas ir nozīmīgi gan tagad, gan arī vēlāk nākotnē. Paldies, Stēliķka kungs! E, nākošais runātājs deputāti Kīlonēna. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos atvainoties deputātes Konečnes vārdā, kas ir ēnu referencē. Viņa uzskata, ka ir jā veltīja lielāks finansējums multimodālajam transportam, it īpaši domājot par dzelzceļu nākotni. Šķiet, šis jautājums šobrīd ir nozīmīgs, un mobilitātes paketē mums ir jādomā par finansējuma diskonekcija, par inovāciju jautājumiem, par zem oglekļu inovācijām, manuprāt, ir nozīmīgi finansēt šos aspektus pienācīgā līmenī. Un es domāju, ka visos finansējumos klimata pārmaiņu jautājums ir jāņem vērā. Tālāk jautājums par aģentūru, kurai būs nepieciešami, kurai būs nepieciešami pietiekami cilvēku resursi e, tajā, kas attiec uz emisiju monitorēšanu transportā. Paldies, Skinanēlis e, kundze. Nākošais runātājs. Basseikauts, uh, uh, e, mēs jau tikāmies NV komitejā, tagad tiekamies transporta komitejā. Uh, Un tad, kad mēs runājam par prioritātēm, ja jūs centrā noliekam drošību un darba vietām, tad arī jārunā par to, kādas darba vietas šīs būs. Mēs vēlamies ilgtspējīgas darba vietas, tās, kas pastāvēs nākotnē, un tam ir jābūt diskusiju centrā. Un šis aspekts izpalika, kad jūs runājāt par prioritātēm. Tām ir jābūt galvenajām debatēm, kas, kādas būs darba vietas eh, Eiropiešiem. Un arī šeit budžetā mums ir iespējas paveikt pareizās lietas. Un arī transportā mums ir jārunā par to, kāda veida infrastruktūras mēs veidosim, jo tās ko veidosim tagad, pastāvēs turpmākās desmitgades. Un šeit es varu lielā mērā piekrist kolēģiem Kilanai, ka ja mēs vienlaicīgi vēlamies sasniegt klimata mērķus, tad ir jānodrošina tas, ka um, veidojamās infrastruktūras arī tos ņem vērā. Protams, G7 norādīja, cik svarīgi ieviest Parīs nolīgumu, tad mums ir arī jānodrošina tas, ka mājās mēs darām pareizās lietas un vidas aizsardzība ar darba vietu veidošanu iet roku rokā. Manuprāt, Es eh, šo aspektu būtu vēlējies dzirdēt vairāk. Tāpēc mēs esam piedāvājuši atsevišķas budžetlīnijas un pil pilotu projektus, no kuriem viens Eh, nozīmīgs ir bērnu izglītošana, ko nozīmē ilgtspējīgs transports. Mēs zinām, cik nozīmīgs ir izglītošanas devums nākotnē, un arī šim nolūkam tiek veidots Eiropas budžets. Šie būtu aspekti, kurus mēs vēlētos iekļaut, un esmu pārliecināts, ka tas mums izdosies ciešā sadarbībā ar jums. Paldies! Monsieur Golniš. Golniš kungs. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji. Eh, tikai pāris piezīmes. Konkrēti viens punkts. Es dzirdēju referentu budžeta prioritātes pār nodarbinātību drošību, un šie ir. Um, visnotaļ slavējam mērķi, tāpat arī nodarbinātības sakarā es dzirdēju sacīto par Erasmus programmu. Tā ir viena no programmām, kas ir Eiropas Savienības aktīvos. Cik tālu? Tā tālu no birokrātiskas spiediena, tā ir programma, kuras izmaksas mēs apzināmies un varam izvērtēt ietekmi. Es atbalstu Eiropas Savienības pārvaldību programmās, kurās pilsoņi, par kurām pilsoņi var izdarīt savu spriedumu. Un Šajā sakarā es uzskatu, ka ir jābūt piesardzīgam. Es eh, biju dekāns valodu fakultātē, kur tika pasniegts 27 svešu valodas un civilizācijas. Un es eh, varēju izvērtēt to, kā bija ļoti noderīgi, ka franču studenti, kuri mācās spāņu valodu, var pavadīt pusgadu Madridē, un ka viņi saņem atbalstu jau vecāki tādu nespēju sniegt, un savukārt arī spāņu studenti var eh, mācīties Francijā, ja viņiem ir jāiegūst tādas prasmes, kur iespējams iegūt Francijas teritorijā. Eh, tomēr es domāju, ka kritēriju ziņā ir jābūt prasīgiem, jo ne tikai Erasmus, bet arī citās programmās Eh, parādās tendence eh, veidot eh, universitāšu turismu, uzskatot, ka vienmēr ir ļoti noderīgi, kad jaunietis jaunie, jaunie apmeklē citu valsti, tā tas ir, taču tas nevienmēr ir nepieciešams un palīdz viņa profesionāla izglītībai, kurā ir vispirms jāsasniedz zināms kompetenci līmenis disciplīnā, kura tiek kurā tiek iztenotas studijas pirmkārt un otrkārt attiecīgās valsts valodā, kurā studijas notiks. Vai valodā, kurā tiks nodrošināta pasniegšana citā valstī. Pretējā gadījumā Tas ir tīri turistisks pasākums, bet bez liela noderības eh, profesionālajai izglītībai. Norādu vēlreiz, ka es atbalstu šādu programmu. Es neesmu pārliecināts, ka eh, tas būs ar nekavējošām sekām uz darba tirgu, jo, diemžēl, bezdarbs ir ar daudziem citiem iemesliem, tā izskaitā ļoti nopietniem, un galvenokārt tas ir. Uh, fakts, ka mūsu muitas barjeru pazemināšana ir novedus pie tā, ka mūsu strādājošie konkurē ar trešās pasaules strādājošiem, kuri saņem 10, 20, 30 reizes zemāku atalgojumu. Un tā ir struktūrāla problēma, kuru mēs nevarēsim atrisināt tikai budžeta tēriņu ietvarā. Taču runājot par izglītību, es pilnībā atbalstu apmaiņas braucienus ar ārvalstu universitātēm ar nosacījumu, ka atlase ir prasīga un tā ir paredzēta jauniešiem, kuri ir apliecinājuši savas e, prasmes, apgūstot nepieciešamās kompetences un arī attiecīgās valodas prasmes. Paldies, Galniškungs! Esmu transporta komisijas eh, priekšsēdētāji, paldies, ka eh, paudāt viedokli par Erasmus, bet es nepārvaldu uh, ko, uh, programmu Erasmus. Priekšsēdētāji. Uh, Es, es, es nebiju tas, kur iniciatīvu runāt par Erasmus, bet referents pats sāka par to runāt mūsu sanāksmē, un Erasmus ir ciešā veidā saistīts ar transportu un turismu. Šeit ir runa par transportu, pārvietošanos un jauniešu braucieniem. Un, uh, Es eh, katrā ziņā mēģināju izteikties komisijas kompetenci ietvaros. Katrā ziņā jūsu viedokli mēs par Erasmus uzklausījām. Pēc tam nākošais runātājs Filmon Dekams. Yeah, um... Paldies, eh, priekšsēdātāji. Arī es uh, priecājos redzēt Zigfrīdu mūsu pastāvīgajā komitejā un vēlos sacīt trīs lietas. Vispirmkārt par FC. Kāds tad, kāda tad ir eh, budžeta komitejas oficiālā nostāja runājot par FC, FC1 un FC2? Vai tas ir tāds nepārprotams aiz investīciju programmas paplašinājums? Mēs atbalstām FC, FC mums patīk, bet, eh, kā referents norādīja, nu, tā ir svarīgas nianses. Eh, FC pats par sevi spēj ļoti maz ko. Tas darbojas kopā ar SEF kā granti, tā eh, aizdevumi. Un, ja uz to paskatās tā kopā, tad kopējais investīcija potenciāls eh, necik lielāks īsti nav. Un ja eh, par kohezijas fondu ir runājumi un par investīcijiem transportā, satiksmē. Nu, mēs, mēs redzam, pieminam kohezijas fonda praktiskās izpausmes, praktisko labumu, ko tas dod par dažādiem transporta projektiem. Eh, bet kāds ir budžeta komitejas eh, vērtējums? Un tad vēl kas par interrail runājot. Tiešām gribu to vienreiz pateikt par visām reizēm. Es nevēlos celt jaunas barjeras vai apgrūtināt uh, kaut kādus uh, projektus, bet ja komisija mums saka, ka naudas nav, budžeta līnijas nav, nu tad citiem vārdiem tas nozīmē to, ka komisijai tas neinteresē. Mm, Aizdītajos gados ir, ir, ir bijuši arī traģiski gadījumi, un uh, tad atradās līdzekļi uh, šādu gadījumu nepieļaušanai, un mani kolēģi telīdž, ka Lamsdorfs, Vēbers uh, mums, uh, mums, mūsos uh, viesa tādu, tādu pārliecību, ka būs labi, tāpat arī Harmsas kundze. Uh, un es labi atceros eh, mūsu kādreizējās sarunas par šo jautājumu. Paldies, Vande Kampa kungs! Došu vārdu Krāmera kungam. Paldies par šo priekšlikumu. Jā, mēs esam par eh, darba vietām, ilg, ilgtspējību. Uh, par to mēs runājam eh, gadiem jau ilgi atkārtojam, bet, nu, realitātē tas tā neatspoguļojas. Vācijā 92. gadā tika bija jāslēdz eh, dzelzceļa līnijā, bet tā netika slēgta, un tā tagad uh, rāda tūkstošiem darba vietu, Be, un tas pats sakāms arī par uh, citu dzelzceļa līniju. Tur ar uh, salīdzinoši nelielām investīcijām, nelielā projektā izdevās panākt lielus, labus rezultātus, bet mums patīk investēt lielās, lielos projektos. Liona, Turīna 12 miljārdi eiro bija paredzēts uh, investēt tagad, bet Francijas varas iestādes uh, pēc tam paziņoja, ka tas izmaksā 26 miljārdus eiro. 20 uh, gadu ilgi tagad uh, tiek urpts uh, tunelis cauri Alpiem, un tur patiesībā nekādas daudz darba vietas netiek radītas. Un šeit ar daudz nelielākām summām manas minētos piemēros bija iespējams radīt daudz darba vietu. Mums ir reāli jāskatās, kur tad šīs darba vietas var rasties. Un tieši mazie projekti, uh, var daudz vairāk uh, panākt. Šeit ir pa maziem projektiem, uh, par dzelzceļa posmiem zem 50 kilometriem. Un uh, Vācija no 3, 3, 23 lidostām 17 ir strādā ar trūkumiem, ar um, deficītu. Un uh, mums ir jādomā arī par, uh, par vides aizsardzību un par nodarbinātību. Tagad vārds Mēsners kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju izteikties īsi. Daudz, kas jau ir pateikts, mums ir nepieciešams jebkurš uh, katrs eiro cents Connecting Europe uh, uh īstenošanai un TNT tīkliem. Tas ir svarīgs ne tikai transportām, bet arī iekšējā tirgus attīstībai, un tāpat ir svarīgs arī satelīta sistēmas, kur nedrīkst samazināt finansējumu. Un gribēju teikt arī par uh, Interrail, Vins Vande Kams pieminēja manu kolēģi uh, Lansdorfu, un uh, tas bija vācu jauniešu priekšlikums, uh, kā katram jaunietim 18. dzimšanas dienā varētu uzdāvināt interēlu biļeti, bet šīs izmaksas, diemžēl, ir 3 miljārdi eiro gadā. Un uh, Telička kungs teica, ka to mēs nevaram uh, darīt, mums ir jāskatās, kāda ir pievienotā vērtība, ko darīs cilvēks, kas dzīvo uz salām, kam uh, nav dzelzceļš pieejams, vai kas varētu, cits cilvēks varētu braukt, bet tomēr nevar to izmantot, un kā uh, varbūt citiem līdzekļiem tuvināt jauniešus Eiropai. Liels paldies, Meisneres kundze. Es, referenta kungs, vēlētos sacīt, lūk, ko jūs šodien esat tā kā centrālajā vietā, eh, goda vietā te mūsu vidū, un, un jums eh, tad nāktos būt tādam drosmīgam, tālredzīgam. Eh, mēs vairs nevaram atļauties domāt īstermiņā. Mums ir jāspēj skatīt lietas kopsakarā, ilgākā termiņā, divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, tas, ka mēs esam, nu, tāda, tāda naudas trūkuma, bada, nepie, nepietiekamības apstākļos. Um, budžets tiek staipīts uz visām pusēm. Uh, neviens, neviens negaidīja, ka Brexits kļūs par realitāti, un kā rezultātā nu, budžeta, budžeta ieņēmumi samazināsies, un uh, nu, lieli projekti, vērtīgi, vajadzīgi projekti paliek bez finansējuma. Mēs nevaram vairs atļauties nu, šādu, šādu tādu fatālu, fatālistisku sekošanu notikumu gaitai, ļaut lieliem projektiem izšķibēt, mm, tā krājot tikai, tikai piezīmes no, piemēram, revīzijas palātas par budžeta neizpildi, par neatbilstībām, turpināt ar, ar, ar novecojušiem projektiem un, un atstāt novārtā jaunus un ļoti nepieciešamus projektus. Mm, mēs šeit īsumā pieskārāmies interrēli jautājumam, kas neapšaubām ir būtisks, tas ir būtisks divu apstākļu dēļ pirmkārtām. Uh, Šeit mums ir iespēja tā piešķilt tādu dzirksti Eiropas tādam pilsoniskumam šobrīd, šodien, šī brīža situācijā. Ja nu šāds, šāds, šāda zelta biļete ir, ir, ir iespējama, ja tas ir reāli, tad uz to ir noteikti jāiet tātad mūsu jauniešiem, uh, nu, jā, miljardi, pār, miljardi šur, miljards tur, bet jauniešu dzīvē, mūsu nākamo pilsoņu, jauno pilsoņu dzīvē tas būs nenovērtējams pienesums. Un otrām kārtām, cik tālu varam nodarboties ar, ar, ar eksperimentēšanu, ar dažādiem izmēģinājumiem, ar, ar, ar riskēšanu, cik pamatots ir, ir, ir, pamatot ir, ir, ir riskēt ar, ar dažādām eksperimentālām programmām. Kāds ir jūsu vērtējums? Un visbeidzot, tiešām, es domāju, nav divu domu par to, ka nākotne uh, nākotnes nozars, daudzsološās nozars pelna mūsu īpašu atbalstu, pilsētu mobilitāte, tīpaši ilgspējīga, vieda mobilitāte, tehnoloģija, šī saplūsme, transports, mobilitāte, virtuālā vide, dzelzceļš. Kā, kāda ir jūsu ieskata šajā sakarā? Referenta kungs vērts jums. Paldies, paldies. Priekšsēdētājs kundze. Iesākumā mm, par, par to pašu beidzamo. Tiešām transporta jomā mums ir jāspēj raudzīties tālākā nākotnē, vērtēt projektus ilgtermiņā, eh, tāpat laikā saprotot eh, mūsu eh, šī brīža iespējas. Brexit jūs minējāt 18. gadā Brexits vēl budžetu nekādā veidā neietekmēs. Vēl 18. gadā apvienotā karalista būs Eiropas Savienības dalība valsts, līdz ar to baudot visas savas tiesības un pildot visus savus uh, pienākumus un saistības. Bet ilgākā termiņā tiešām ir būtiski saprast, ka mm, naudas būs mazāk. Komisāra Ettingera šorīt prezentētais budžets ir 1,60 miljārdi eiro Eh, saistībās, tas, tas ir vislielākais cipars, kādu eh, Eiropas komisija jebkad ir piedāvājusi, un mums ir jāsaprot, ka eh, nākotnē nu, šo skaitli noturēt um, būs arvien grūtāk. Vēl nākamgad apvienotā karaliste būs pilntiesīgais dalībvalsts ar, ar pilnām tiesībām un saistībām un pienākumiem, bet nu raucīsimies, kāds būs Britu vēlēšanu rezultāts. Šo, ir šis te moratorijas, tā teikt, Britu netieši pieteiktais spēkā. Un atcerēsimies, eh, kā, kā lietas notika 13. gadā, kad vienojamies par daudzgadu finanšu plānu un lēmām par to, ka te ir jāparedz pietiekama elastības manevra rezerve. Um, Apvienotā karaliste noteikti būs eh, viena no galvenajām ieguvējām. Uh, šajā, no šī pārskatītā daudzgadu finanšu plāna uh, lielāki līdz, proporcionāli lielāki līdzekļi tiek atvēlēti apvārsni 2020, Interconnecting Europe, Kosmei, uh, Erasmam um, un apvienotā karaliste. Mm, tieši apvārsnī 2020 ir viena no lielākajām saņēmējām, jo Britu universitātes ir, ir, ir pasaules labāko starpā. Uh, Eh, pētniecības institūti Britiem ir tiešām eh, augstākajā izcelības līmenī, tā kā um, Britiem šeit, šeit būtu spīdošas izredzes uz, uz finansējumu, uz atbalstu, uz papildu resursiem. Par interrailu, ko pieminēja vairāki kolēģi. Tātad šeit ir būtiska sadarbība jūsu un, un budžeta komitejas starpā. Un no komisijas savukārt Mums ir nepieciešams skaidrs, nepārprotams ietekmes izvērtējums, jo šobrīd ir dažādi viedokļi, ir vēlmes, ir tas, ko sacīja Telīčkas kungs, Maisners kundze, Vande Kampa kungs. Ir būtiski saprast, cik kas maksā, ko mēs gribam panākt, vai ar pieejamiem līdzekļiem ir kaut kas reāls panākams, vai pietiek tikai kaut kādiem tādiem epizodiskiem uzlabojumiem, vai, vai, vai, vai šeit var runa, runāt par mm, kādiem tādiem fragmentāriem risinājumiem. Mums ir vajadzīga skaidra informācija par to konkrēto ekonomisko, saimniecisko, sociālo devumu, atdevi mūsu kādām iecerēm. Piemēram, ja jaunieši varētu ceļot pa visu Eiropu, nu tad kād, kāds būtu tas labums no, no šāda jauniešu pieplūduma uh, um, Eiropas reģionos. Neapšaubām Erasmus ir, ir, ir pozitīvs, uh, pozitīvs pienesums uh, jebkura jaunieša dzīvē, bet nu, tas nav tik uh, tā objektīvi kvantificējums kā, piemēram, diplom, uzrakstīts diplomdarbs. Um, bet nu, priekšsēdētāji jau norādīja ka drīzāk šis, šis iegūms ir mērāms no tādās nemateriālās kategorijās. Šādā veidā mēs audzinām jauno Eiropas pilsoni, kas iepazīst citas tautas, valstis, eh, valodas, sabiedrību. Nu, un tad mums ir tā objektīvi tas viss jāizvērtē, kā, ko mēs, kas ir tas, tas lielākais ieguvums potenciāli. Šobrīd šāda vērtējuma vēl nav. Mēs lūdzam komisiju tādus sagatavot, uh, Un tas tiešām varētu būt mūsu abu komiteju, e, nu, tāds, tā, tā, tā varētu būt tāda kopīga apņemšanās, proti prasīt no komi, komisijas e, šādu ietekmes izvērtējumu, cenu, izmaksu, aplēses. Tālāk par FC. E, Vandekampa kungs komisija piedāvā Eh, FC turpināt, eh, laist, eh, laist gaisā FC2, otrās paudzes FC. Arī manā ieskatā FC ir, ir laba lieta, tā palīdz šo, šo investīciju iztrūkumu aizlāpīt, bet tad mums ir jāskatās, kāda ir atdeve, kā, kā, kā ir kvantificējami visi tie, tie jauninājumi, kas tā rezultātā rodas, materializējas. Uh, Un, ja runājam par FC2, tad šeit ES budžeta garantijas tiks palielinātas no 16 uz 26 miljārdiem, eh, tomēr absolūtos, absolūtā izteiksmē tas nozīmē, ka mūsu pienesums eh, būs 8, nevis 13 eh, miljārdi. Tā kā no Eiropas Savienības budžeta tiks prasīts mazāk. Nākamgad komisija piedāvā, ka vispārējā kopējā marža saistībām 640 miljoni tieši par labu EFSI, un labā ziņas te ir tādas, ka budžeta komiteja, ekonu komiteja skaidri un gaiši pateica, nē, nekādā gadījumā tā tas neies uh, cauri. Uh, kad viņi gribēja samobilizēt uh, Connecting Europe uh, arī, arī šai programmai pieejamā, pieejamie līdzekļi. Tā kā šeit, uh, pateicoties mūsu modrībai, uh, FC programmai uh, nekas netiks atņemts. Uh, un, ja kāds gribētu papildu līdzekļus atvēlēt, tad tikai no kopē, vispārējās kopējās maržas tos varētu ņemt. Tālāk. Uh, par pilotprojektiem. Tiešām visi pilotprojekti ir iesniegti iepriekšējai izvērtēšanai, budžeta komitejā, visi labi saņemti īstajā laikā pirms noteiktā termiņa. Tie visi tagad ir nosūtīti komisijai izvērtēšanai, un kad tas tiks izdarīts, tad arī zināsim, kādas atzīmes projekti ir saņēmušas. Uh, uh, šie projekti augstāko novērtējumu vai, vai vienkārši novērtējumu labi. Uh, un tad mēs uh, atbilstoši tad, tad mūsu prioritātēm uh, izvērtēsim projektus ar augstāko komisijas novērtējumu, pēc tam ar nākamo novērtējuma līmeni un šādā veidā arī izlemsim par labu noteiktu pilotu projektu finansēšanai. Uh, un, un tad varbūt aicināsim projekta autors uh, pārstrādāt savu projektu un iesniegt to nākamajā gadā. Uh, bet esmu pārliecināts, ka šogad TRAN komiteja spēs sagatavot labus, uh, vērtīgus projektus. Un bās klau, nu tev ir taisnība. Protams, arī es vēlos uh, lai Eiropas saimnības tautsaimniecība attīstās, lai visiem ir stabilas darba vietas, lai tiek radīta pievienotā vērtība, visi ir, ir, ir, visur ir visādas inovācijas, kas tik vēl ne apvārsnes 2020, par to nav šaubu. Komisijas šī brīža piedāvājums ir labs, sākumam tas derēs, bet mums ir nedrīkstam zaudēt modrību, mums ir arī NV komiteja šeit jāpiesaista lai vēlāk, kad budžets jau tiek sadalīts pa konkrētām programmām un projektiem, lai mm, tiktu pietiekami atvēlēts mm, klimata pārmaiņu tātad virzienam, kas ir ne tikai tādi, tādi, tādi po, po, politiski lozungi, bet kas, kas sevī nes potenciālu jaunām, jaunu darba vietu, kvalitatīvākas dzīves, kvalitatīvākas vides izteiksmē. Mm, tā kā vismaz manā ieskatā šeit eh, esam, esam tādi labi, pozitīvi noskaņoti, gatavi sadarbībai. Eh, sākums ir labs eh, un gatavojamies nopietnam darbam. Paldies visiem, kas, kas izteicās, kas dalījās savās idejās un ieskatos, un tad jau tiksimies tuvākajās nedēļās un mēnešos, un tad jau arī šis budžets cerams varēs tikt apstiprināts. Paldies! Paldies, referenta. Eh, esat ālaši laipni gaidīts mūsu vidū. Eh, strādāsim. Un jūsu mm, viedoklis ālaži eh, tiek augstu vērtēts šeit mūsu grupā. Ir ļoti svarīgi nepieļaut to, ka transporta nozarei tiktu kaut kā samazināts vai, vai pieejamo līdzekļu apjoms. Vēlreiz paldies un tiekamies jau pavisam, pavisam drīz. Et... Monsieur Kramer. Kramer kungs. Monsieur Kramer reçoit. Kramer kungs uzņem eh, grupu no Bādena-Virtembergas transporta ministrijas. Paceliet lūdzu rokas. Sveicam jūs mūsu transporta komitejas sanāksmē. Mēs vienmēr priecājamies uzņemt kolēģus, kuri tieši tāpat kā mēs nodarbojas ar transporta jautājumiem, un arī jūsu, kā reģiona redzējums, ir ļoti nozīmīgs. Paldies, kas šodien kopā ar mums, un mēs turpinām sanāksim. Nākošais darba kārtības punkts attiecas uz komisijas priekšlikumu, kurā nolūks ir pieskaņot Eiropu pas semis sīkotu sistēmu, lai varētu atspoguļot 16. gada uh, rudens vienošanos, kur tika panākta e, civilās aviācijas starptautiskās organizācijas sanāksmē, un šo likumdošanu mēs pazīstam ar nosaukumu Stabdeklok, jeb apturiet pulksteni, un kā jūs zināt, ka saskaņā ar parlamenta reglamenta 55 pantu un neraugoties uz visiem maniem poliņiem, man lūgumu noraidīja priekšsēdētāja konference, tāpēc e, mums ir jāpieskaņojas pie NV komitejas darba kārtības, bet es bez kavēšanās došu vārdu. E, deputātei Fosterei, kurā mums izklāstīs atzinumu vārds jums, deputātei Fosterei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikties par šo jautājumu, un arī es lūdzu to ņemiet vērā, vēlos pateikties ēnu referentiem un koordinatoriem, kuri palīdzēja man šajā darbā un sadarbībā ar NV komiteju. Kā jūs sacījāt, mums neizdevās Eh, panākt savu atzinumu gatavošanu, un arī mēs esam dzirdējuši, mēs esam eh, vairākās instancēs par šo jautājumu komite, eh, runājuši, tā ir ļoti nozīmīga transporta komitejai, arī nodarbinātības komitejai. Un es savā laikā strādāju šajā komitejā, tāpēc mums ir jāturpina spiedienu izdarīt nākotnē katrā ziņā. Esmu pārliecināta, ka ēnu referentiem ir savs ziņojuma eksemplārs un izklāstīšu apsvērums, kāpēc mēs esam šodien šeit un apspriežam šo tekstu Eh, teksts tiks skatīts IKO, tāpēc, ka šīs komitejas locekļi no ECR, no socialistiem, no Aldes un Tautas partijas saprat to, ka Eiropas Savienības aviācijas ETS vicēš uz nekurieni, ka tajā bija nopietnas problēmas un konflikti, ka bija spiediens uz um, nozari kā tādu, uz eh, lidaparātu pasūtījumiem. Un Ļoti labi, ka komisijas priekšsēdētājs līdz ar Simu Kalasu izvērās, izvēr, elējās pievērsties šim jautājumam, un no savas puses es pilnībā atbalstu globālo schēmu. Man nekad nebija tī, nolūks tīri personiski rīkoties ne reālistiski, taču man bija skaidrs, ka tīra Eiropas Savienības schēma būtu nereāla, kā tas arī izrādījās, un šķiet, ka tagad mēs esam uz pareizā ceļa. Es uzskatu, ka komisārs ir daudz paveicis, pārstāvot mūsu intereses Monreālā, IKO, un esam pārliecināti, ka tās valstis, kuras eh, vēlas iesa iesaistīties korsēra schēmā, kas ir nozīmīga aviācijas tirguma. Un, manuprāt, mums ir jāņem vērā tas, ka ir 191 viena līguma valsts IKO, kas iekļauj visas Eiropas Savienības dalībvalsts. Mums, kā Eiropas Savienības e, institūcijām, ir novērotāja status. Bet mums ir jāņem vērā to valstu viedokļi, e, kuri kuras pievērš uzmanību Horsēra schēmai, kā tā darbosies, jo mēs nespējam mainīt protokolus, kā tie tiek formulēti IKO, tā ir apvienoto nāciju organizācija, un mums būs jāstrādā šo um, ierobežojumu ietvaros. Es domāju, ka mēs esam šo darbu paveikuši. Uh, caur mūsu grozījumiem, pie, eh, ar mūsu komisāru atbalstu eh, sanāksmēs Monreālā, un es domāju, ka darbs ir bijis produktīvs. Es pilnībā atbalstu komisijas priekšlikumu, eh, pārāk daudz grozījumu nav, bet dažas korekcijas, kas, manuprāt, ir būtiskas. Ļoti būtiski ir paturēt prātā to, ka ko, ļoti Eh, komiteja var strādāt tikai ietvaros. Es eh, domāju, ka uh, transporta komitejai vai no darbinātības komiteja būtu jāraksta detaļas uh, šajā tekstā, tas nav mūsu darbs, bet par korsēru svarīgi ir tas, kā mēs vēlamies starptautiskus um, globālus mērus, kurus mēs varam uh, ievērot. Tāpat svarīgi ir tas, kā tas attieksies uz Eiropas ekonomiskās zonas valstīm un uh, ir bijušas vienošanās Schengens valstīm kā vienotam veselumam, un tad, kad mēs skatām, ko nozīmē startautisks lidojums, tad lidojumi, kas pienāk un iziet no trešām valstīm, tie ir, bet tie ir arī Eiropas Savienības iekšē lidojumi, kas tiek uzskatīti par starptautiskajiem. Un ļoti svarīgi, tas arī norādīts vienā no grozījumiem, ir tas, lai mums nebūtu schēmu pārklāšanās attiecībā uz to, kā eh, dalībvalstis un līdzsabiedrības eh, tās piemēros, jo tas būtu apgrūtinoši. Tāpēc otrais grozījums attiec uz lidojumiem e- Eiropas ekonomiskās zonas iekšienē un vēl grozījums, kas attiec uz konfliktējušām schēmām viet iekšzemes līmenī, jo neatkarīgi no tā, kāda schēma ir, tā ir jāpiemēro viss caur vienādi, un tā ir jātiecina arī uz iekšzemes lidojumiem, ja dalība valsts tā vēlas veidot atsevišķas schēmas būtu neiespējami, tas būtu birokrātisks smurks un dārgi maksātu Eiropas līdzsabiedrībām un e, neko nedotu. Mēs e, ar to saskārāmies jau konkurences jautājumos. Bet ir nozīmīgi tas, ka mūsu komitejā un arī piesaistot ITRE, uh, mans pirmais mandāts attiecās uz Galileo ieviešanu, vai tad, kad mēs skatām Cezāru vienotās debas, debesis, vai klīniskai viens un divi projektus, un ar klīniskai trešo e, projektu. Mēs esam uz, ieņēmuši proaktīvu viedokli transporta komitejā. Man šķiet, ka tas gadus iepriekš netika atzīts. vēl pāris citi grozījumi. Es vēlos pastiprināt to, kas mums ir jāpasvītro runājot par mazajiem eksploatantiem, kas nebija atsevišķi paredzēti iepriekš, un īpaši mēs izslēdzām testlidojumus un ferīlidojumus. Uh, so Tāpat eh, tad, kad lidos, eh, lidaparāts tiek novirzīts, eh, un tad viņš varbūt, nu, tas var tikt novirzīts ārpus Eiropas Savienības, un tad rastos grūtības lemt, kuru schēmu piemērot. Es norāda, ka korsēri nav tas pats, kas Eiropas Savienības ETS, un abas lietas nedrīkst sajaukt. Tāpēc aicinu svītrot atsevišķas daļas komisijas dokumentā, jo tā kā ir 28. pants eh, izskanētu vairāk kārtīgi tā teksts, tad viena no jomām, kas ir nozīmīga, kur tiktu novirzīts ieņēmums. Sākotnēji ETS ietvaros tas bija ļoti neskaidri norādīts. Visi dalībvalsts ieņēmumi tiktu paredzēti klimata pārmaiņu vēršanai trešai pasaulē bez skaidra definējuma, un mēs pat zinām, pat ja tas ir ļoti noderīgi, tad nereti Eh, šie ieņēmumi nenonāk pareizajā vietā. Tāpēc mans priekšlikums ir ik viens ieņēmums, kas dalībvalstīs nonāk no korsērskajums, nākotnē tiktu eh, novirzīts atpakaļ eh, gaisa satiksmes nozarē, lai mēs varētu turpināt veidot tīrāku un zaļāku aviāciju un nodrošināt to, ka gaisa satiksme Eiropā ir konkurētspējīga pasaules līmenī un e, nosūtot ieņēmumus citur, es neesmu pārliecināta, ka mēs tos izmantojam vispareizākajā veidā. Par vispārējo runājot, es centos visu ieturēt e, maksimāli vienkāršā valodā, esmu arī aizvietotāja NV, es nevaru teikt, ka esmu visnotaļ apmierināta ar atsevišķiem no komentāriem un šķiet, ka pietrūka realitātes izpratnes eh, par to, ka mēs neatgriežamies atpakaļ pie ETS, bet problēma ir tā, ka mēs nevarēsim atgriezties pie Eiropas ETS jo sākotnēji tā nedarbojās un arī tā nevarēs darboties, runājot par trešajām valstīm. Ja mēs pat paliekam pie nostājas, ka mēs varam pie tās atgriezties. Mans viedoklis ir, ka ja mēs vēlamies nopietni strādāt, piedaloties globālajā schēmā, ko atbalsta es un daudz mūsu deputāti, tad tas ir vislabākais risinājums un, manuprāt, ir jāieņem proaktīvu nostādu Ja. Un esam pārliecināti, ka mēs varam apturēt pulksteni un mēs varam atbalstīt un pabeigt ikau iekāsto, iesākto darbu. Es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, gaidu viņu komentārus, tāpat kā komentārus no citiem deputātiem, un es domāju, ka mēs ēnu referents sanāksmē jau būsim diezgan daudz ko sakārtojuši. Paldies, paldies, deputāti Fosteri un bez kavēšanās došu vārdēnu referentiem vispirms vārds deputātam Ferberam. Paldies priekšstādātāji. Atvainojos, ka nokavējos un nevarēju dzirdēt uh, šo diskusijas sākumu. Es uh, biju Panāma komitejā, kur uh, vajadzēja mums priekšsēdētāju komisijas priekšsēdētāja aizsargāt pret nepamatotiem uzbrukumiem, bet um, es pateicos par um, mums iesniegto ziņojumu projektu vai atzinumu projektu. Vēlos pateikties uh, Fosters kundzei par šo priešlikumu. Tas uh, iet pareizā virzienā. Tātad, protams, aviācijā ir arī jādod ieguldījums uh, emisiju samazināšanas procesā, bet ja mēs runājam par pasākumiem, kas uh, ir visefektīvākie, tad šie certifikāti ir tikai 4. 5. pozīcijā. Pirmajā vietā ir labāka gaisa satiksmes pārvaldība, piemēram, e e Single European Sky un citi. Tur jau ar to vien jau var par 10% samazināt CO2 izmešus. Otrais uh, punkts ir infrastruktūra. Frankfurtes uh, uh, lidostā ir atvērta jauna, atvērts jauns skrejceļš pirms uh, pirms pāris gadiem, un tur var lidmašīnas ātri nolaisties, neriņķojot virs pilsētas, un tā var 5-8% samazināt, ja lidmašīnas uzreiz var nolaisties, neriņķojot virs līdlauka. Tālāk tehnoloģijas, arī šeit pētniecībai zinātnē ir svarīga nozīme, tā tad ir mod modernas līdmašīnas ar dažādām diem uzlabojumiem. Arī šeit par 5-8% var samazināt emisijas un šī ETS uh, sistēma maksimāli uh, var uh, panākt ieguldījumu tikai 4%, ja tā darbotos tā kā tas tiešām ir paredzēts. Es, protams, varu tikai piekrist, ka e, šajā hierarhijā mums būtu intensīvāk jāizmanto tie instrumenti, kas varētu nodrošināt lielāku CO2 izmešu samazinājumu nekā ETS sistēma. Un e, nākamais punkts, ka tam visam ir jēga tikai tad, ja ir panākts starptautiskā mēroga vienošanās. Ja mēs vēlamies, lai tiešām tas būtu globāls temats, tad tam ir jāīsteno arī globāla pieeja. Mēs neatrisināsim problēmu, ja mēs to ieviestīsim tikai Eiropā, citās valstīs šāda sistēma nedarbosies. Tas tikai novedīs pie uh, dažādiem uh, uh, konkurences kropļojumiem un uh, lielās lidostas tad atradīsies ārpus Eiropas un mēs tikai uh, Uh, nodrošināsim satiksmi uz šīm lidostām. Un mums jādara viss iespējamais uh, izpētes un attīstības jomā un manētie, manis pie, pieminētie pasākumi jāizteno, piemēram, Single European Sky uh, ātrāk ieviešana, jādara arī tas, ko var izdarīt starptautiskā mērogā, jāatbalsta Korsijā sistēma jo tā tiek veidot kā globāla sistēma. Mums ir tāpat laikā jāizvairās no pagātnes kļūdām. Savulaik tika panākta kompromiss starp vides un transporta komitejām par ETS pirmo variantu, ka mēs to ieviesīsim un tad cerēsim, ka tas darbosies uh, starptautiski. Un es domāju, ka šeit ir pareizā pieeja piedāvāt mums kā transporta komitejas uh, sagatavotais atzinums. Protams, uh, es raugos optimistiski uz to, ka tiks samazināts CO2 izmēšu apjoms uh, gaisa satiksmē, ja mēs Eh, pareizi sakārtojam savas prioritātes un tad arī eh, cerams, ka mūs atbalstīs vides komitejas kolēģi. Paldies Verberkungam. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Osteras skundzei par sagatavotu atzinumu projektu. Uh, pirms nesen kopā ar kolēģiem bija Monreālā ar komisijas un padomes uh, delegācijas uh, sastāvā un mēs uh, konstatējām, ka visi atbalstīja šajā sanāksmē globālas sistēmas izveidi Un visi arī au, eh, pozitīvi novērtēja šo brīvprātīgo sistēmu, kas kļūs obligāta. Un daudzas valsts tajā piedalās, bet tomēr ne visas valstis piedalās. Un um, ko es arī konstatēju un secināju, ir tas, ka mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai šī starptautiskā sistēma būtu ilgspējīga, lai tajai pievienotos visas valstis, un līdz ar to komisijas priekšlikums ir atbalstāms. Eh, komisijas priekšlikums mm, izmanto tās iespējas, ko piedāvā šī globālā sistēma, un Eiropai arī ir jādod savus ieguldījumus šādas sistēmas izveidē. Tādēļ komisijas priekšlikums būtu atbalstāms. Bet svarīgi ir panākt, lai šāda sistēma tiešām tiktu izveidota. Un tādēļ mums ir arī jāstrādā pie Parīzes vienošanās īstenošanas dalību valstīs, lai arī šajā jomā būtu virzība uz priekšu. Un Runājot par mūsu komitejas priekšlikumu, mēs, protams, nevaram pasliktināt komisijas priekšlikumu gruši pretēji, mums tas būtu jāatbalsta. Es uh, nevaru pavisam visu atbalstīt, kas ir Fosters kundzes atzinumā, bet tas ir labs pamats turpmākam darbam un diskusijām. Un tāpat Pat mums būtu tiešām jādomā par to, kā uzlabot eh, caurskatāmības aspektu komisijas priekšlikumā. Caurskatāmība jānodrošina visa procesa gaitā. Esmu arī eh, gatavs iesniegt eh, dažus grozījumus par šo jautājumu. Paldies. Tagad vārds Meisners kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos Čekijai Fosterai par uh, sagatavotu atzinumu. Tas ir ļoti labs un to es atbalstu. Un jāsaka, ka Markusa Ferbera idejas savulaik ir bijušas arī manas idejas. Nu, tam grūti gandrīz vai noticēt. Uh, lidmašīnām ir nākotne. To es secināju jau 2012. gadā. Nākotnē lidmašīnas tiks gatavotas no vieglākiem materiāliem, tiks izmantoti uh, citi enerģijas avoti, un šeit būs cits enerģijas patēriņš, līdz ar to samazināsies arī emisijas. Un uh, ir arī jāatcerās, cik svarīgi šī uh, aviācijas nozara ir Eiropas rūpniecībai. To mēs nedrīkstam aizmirst. Uh, vēl viena joma, kurā mēs varētu samazināt uh, emisijas uh, aviācijā būtu e-mobilitāte lidostās, piemēram, kad uh, lidmašīnas brauc pa lidlauku. Uh, te arī varētu tātad panākt labu rezultātu. Un ir. Un, teiksim, uh, Uh, maršrutu izveide, jā, no Berlīnas uz Bilbao, tad ir uh, šī lidmašīna izveids dažādus pagriezienus, virāžas no uh, gar Franciju, gar, gar citām piekrastēm, tātad šeit tiek iztērēts liels degvielas apjoms un uh, tas, uh, šo jautājumu atrisināšana būtu vēl svarīgāka nekā ETS certifikātu tirsniecība. Un Eiropai būtu jārīkojas noteiktās jomās. Iepriekšējās diskusijās par ETS uh, mēs centāmies citiem kaut ko uzspiest, un tas neizdevās. Un, uh, bija tāds iespējas, ka dumji Eiropieši tagad, nu, grib glābt pasauli un ka viņiem tas neizdosies un tā nevar rīkoties. Mums ir jāiesaista visas citas valstis un tādēļ šis COP21 bija tāds tiešām lielisks izrāviens šai jomā un tagad Trumps to visu grib atkal sagraut. Un es domāju, ka mums starptautiskā mērogā ir tiešām eh, jāpanāk tas, lai uzņemtās saistības tiktu īstenotas. Un uh, varbūt mums ir pārāk pozitīva pieeja par šo normu vēl padarīšanu stingrāk, eh, stiprināšanu, lai varētu šos mērķus sasniegt, bet mums tomēr ir kopīgiem spēkiem ar visiem labas grības cilvēkiem panākt to, lai Pārijas vienošanās tiktu īstenots, lai tiktu rasti risinājumi. Un parlaments jau Pāvila Teličkas eh, ziņojumā eh, izteicās pozitīvi par IKO vienošanos, un mums būtu jāiet šajā IKO, IKO E, virzienā iet un tāpat laikā paralēli vedot Eiropas vienotās debesis un īstenot jaunās tehnoloģijas. Paldies tagad vārds Kilonens kundzei. Vispirms vēlos pateikties e, autorē par sagatavoto atzinumu projektu. mēs jā, dzirdām atkal un atkal runas par pasaules glābšanu, par planētas glābšanu, bet es domāju, ka mums ir jā, jāpiedāvā reāli risinājumi, kā samazināt CO2 izmešus un arī domāt par to, kādu ieguldījumu var dot aviācija šajā sakarā. Un Maisnērs kundzes uh, teiktais, es domāju, arī būtu tiešām noderīgs, veicinot sadarbību tajās jomās, kur tā ir nepieciešama. Mums būtu jāatbalsta inovācijas, jāievieš tehnoloģijas ar maziem uh, CO2 izmešiem, tāpat ir jānodrošina finansējums šāda veida attīstībai. To nedrīkstam aizmirst apspriežot budžetu. Tāpat būtu jādomā par līdzīgiem risinājumiem, kādus ir piedāvājusi starptautiskā jūrniecības organizācija attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu. Ja mm, turpmāko dažu gadu laikā netiks panākt starptautiska vienošanās, Nu, šobrīd izskatās tā, ka debates par uh, šiem emisiju certifikātiem, uh, par to izlaidi un tirzniecību, uh, nu, tas viss ir jāvirs pareizā virzienā, mums jāizmanto visi pieejamie instrumenti. Paldies, saka Dalandes kungs tiešām dzīvojam pasaulē, kur klimats uzliek mums noteikts ierobežojumus, bet aviācijas pārvadājumi un to intensitāte pieauga arī tagad, kad ir parakstīts Parīzes nolīgums, tāpēc mēs zaļie piedāvājam lūko. Sākot ar 21. gadu Eiropas Savienībai nāktos pārņemt IKAO tirko balstīto šo sistēmu Korsējā. Uh, šī brīža sistēma vietā 50% izmešu vajadzētu uh, Mm, tad eh, atbrīvot no saistībām, ja mērķa valsts eh, ir arī Korsijā dalība valsts. Otram kārtām eh, aviācijas kait, kaitējums un ietekmas klimata nav tikai CO2 izteiksmē. Ne CO2 komponents klimatu ietekmē četreiz vairāk, nekā CO2 tīrā veidā. Tāpēc būtu jāpiemēro kāds reizinātājs aviācijas radītājiem izmešiem. Trešām kārtām aviācijas nozarei ir jāuzņemas a, savu atbildības daļu par izmešu samazināšanu līdzīgi kā citām nozarēm. Tāpēc nedrīkst pieļaut to, ka a, aviācijas nozara sev dabū status quo vai, vai, vai minimālu saistību pastiprināšanu. Ceturtām kārtām sistēmā ETS eh, eh, bezmaksas piešķīrumi pienāktos tikai tām nozarēm, kur pastāv ievērojams šis te oglekļa eh, aizbēgšanas risks. Aviācija nav šāda nozara. Lidojuma pašmaksas vienam pašvieram no Stokholmas uz Briseli ir viens eiro, tas ir smieklīgi. Pat ja tas maksātu 5 eiro un pašvieris samaksātu 5 eiro, tad uh, tātad ievērojams palielinājums daudzkārtais, tad tas neatturētu nevienu no gaisa satiksmes izmantošanas. Paldies! Paldies! Jums, Dalundes kungs, vēršos pie komisijas, dodu vārdu Grafas kundzei, Digi klima pārstāvē. Mūsu priekšā ir ievērojami izaicinājumi, jautājumi ir nopietni, nedrīkstam bāzt galvas miltīs, izlikties, ka aviācijas nozarē viss ir kārtībā. Uh, ka aviācija klimatu principā neietekmē vai ietekmē nebūtiski. Tā tas nedrīkst turpināties. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Esiet sveicināti, saka komisijas pārstāve. Vēlos pateikties Fosteris kundzei par sagatavoto ziņojumu projektu. Paldies ēnu referentiem. Paldies par plašo atbalstu tādai principiālajai ievirzai šajā procesā. Man ir patiesa prieks būt šeit pēc šī rīta sarunas NV komitejā. Tā bija lieliska saruna. Pāris vārdos par kontekstu. Kā jūs zināt, komisijas priekšlikums nāk pēc tam, kad pagājušajā IKO asamblējā tika pieņemta uh, rezolūcija par uh, korsējā šo te tirgu balstīto uh, Uh, izmešu tirzniecības sistēmu, izmešu samazināšanai pēc 20. Uh, gada. Un uh, tas būs tikai godīgi, ja atzīmētu, ka tā ambīcija latiņa ir, ir pazemināta salīdzinot ar sākotnējo Eiropas Savienības uzstādījumu, taču tajā pat laikā uh, tas ir priekšlikums īstajā brīdī, īstajā vietā un laikā, un varam vērtēt uh, to progresu, kas ir panākts uh, starptautiskajā aviācijā. Šeit pārmaiņas ir vitāli nepieciešamas vēl, jo īpaši tagad, kad ir panākta virošanās Parīzē, ir noticis COP21, mm, starptautiskā sabiedrība ir vienojusies par to, ka jāspēr konkrēti soļi, lai nepieļautu globālās temperatūras uh, paaugstināšanos vairāk kā par diviem grādiem uh, un uh, lai būtiski samazinātu gaisa satiksmes radīto izmešu apjomu. Šādi konkrēti soļi ir vairāk kā apsveicami bet ar atrunu, ka mēs visi ļoti labi saprotam. Tas būs tikai viens no šādiem konkrētiem soļiem. Mm, nu, tagad šīs labās apņemšanās ir kaut kādā veidā jāmaterializē, kaut kā jārealizē, jau sākot ar 21. gadu. Un darbs, ko esam, kas, kas ir mūsu priekšā, ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai nu, šis, šis politiskais kapitāls, šie, šie lozungi, šie labās gribas apliecinājumi pārtaptu uh, reālā efektīvā sistēmā. Un vairākas eh, tādu ieskatu tajā, kā tas varētu izskatīties, jūs jau paši sniedzāt. IKO šobrīd eh, runā par eh, tādu kā spēles noteikumu formulēšanu, kas tad definētu to, kā korsējā darbojas. Par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par funkciju sadalījumu, par caurskatāmības principiem, kā notiks pāraudzīšana, izmešu mm, tātad norāžu visa šī te eh, uzskaite, eh, auditēšana, kaut kādi pārskaitījumi, atskaitījumi, eh, tam visam ir jānotiek taisnīgā, godīgā, atklātā veidā, lai nesāktos te kaut kāda melnā grāmatvedība, slepenā grāmatvedība, un visa šī sistēma būtu efektīva, jēgpilna, uzticama. Tieši tas šobrīd kā reiz notiek. Un neapšaubāmi Mm, tas ir tātad aktuāli visās korsējā pusēs. Visiem ir, ir, ir roka jāpieliek, lai, lai šis process iet uz priekšu. Un Fosters kundze to jau minēja. Tik tiešām 67 valstis asamblējā apņēmās šai schēmai arī pievienoties, sākot ar pirmo tās darbības dienu. Uh, Nu, tā bija tāda politiska apņemšanās, kurai tagad ir jāpārtopa uh, valstu iekšēji saistošos noteikumos, konkrētās saistībās, kas ir uh, ar likuma spēku. Nu, un te nu vēl paskatīsimies, kā tas viss izvērtīsies. Protams, vairākas valsts pieteica atrunas, uh, un arī ar tām vēl būs jātiek galā. Lūk, šādā kontekstā tad komisija arī nāk ar savu priekšlikumu nolūkā sekmēt uh, turpmākos procesus IKO līmenī. Uh, mēs esam tātad apņēmušies, ka ieturēsim to pašu pozīciju, uh, ko līdz šim, to pašu taktiku, proti sākam ar mazumiņu, un tad vēlāk laika gaitā, kad lietas jau noskaidrosies, kad būs skaidrs lomas, principi, konkrēti pienākumi un saistības, tad to visu izvērtēsim, pārskatīsim un šādā gaismā arī vērtēsim Eiropas Savienības ETS. Tā, tā, tas ir tas pirmais bloks komisijas priekšlikumā. Vēl viens būtisks elements tajā visā ir tas, ka mm, šo, šo priekšlikumu ir jāapstiprina nekavējoši, pēc iespējas ātrāk, jo, kā zinām, ja to nespēsim izdarīt ļoti īsos termiņos šogad vēlams, jebkurā gadījumā pirms uzsākas jā, nākamais atbilstības cikls, mēs nonākam pie atkal starta laukumā pie pilnā tvēruma, un tad viss būs jādara no jauna. Nedrīkstam šādā veidā uh, laust uh, pasaules partneru uzticēšanos un šo uzticības kredītu, ko esam saņēmuši, un komisija ir vairāk kā gatava darīt visu iespējamo, lai tiktu panākta vienošanās ar padomi un parlamentu pēc iespējas ātrāk. Otram kārtām par šī brīža šiem te atbrīvojumiem un, un no, no pārskata procedūras esam gatavi piekrist tam, ka dodam Ekao iespēju vēl rīkoties, pieņemt šos spēles noteikumus un tad laika gaitā Uh, jau sāk domāt par pārskatu un, un ko pārskatīt un kā pārskatīt. Bet tam ir jābūt ļoti tādam plašam, uh, padziļinātam pārskatam par procesiem uh, pasaules aviācijā, un, un, un tad arī mēs varētu izvērtēt to, kas notiek um, Eiropas Savienības teritorijā. Mēs sagaidām, ka aviācijas nozara nāks ar tādu būtisku pienesumu salīdzinājumā ar, ar 20. gada gadam uzstādītajiem mērķiem, un tas ir ļoti svarīgi. Šajā sakarā priekšlikums ir tāds uh, neitrāls, būt, piedāvāsim iespējas, scenārijus, uh, un, un ir, ir būtiski nenorakstīt nevienu no tiem, vismaz ne pagaidām, labi zinot, ka laika gaitā būs jāizskauž jau kāda uh, dažādu risinājumu pārklāšanās. Un vēl kas, ko Eh, sacīja Korsēja, uh, eh, Fosteris kundze, Korsēja ir, ir nu, tāda schēma, kā, kā darbojas šie kredīti, kā, kā viens uh, neiztērē un tad cits tos var iegūt, kurš ir pārtērējis savu, savu, um, savu kvotu. Tā šī sistēma darbosies. Un, uh, Jā, tik tiešām šeit ir nepieciešami un, un kā rīcībā ir citi turpmāki pasākumi, iespējas, kā, kā uzlabot sniegumu, bet skaidrs ir tas, ka Korsējā ir nepieciešama, ETS ir nepieciešama kā pagaidu risinājums tuvākajam laikam lai šī sistēma dotu kādu konkrētu reālu rezultātu. Uh, ir labā griba, ir atbilstība, ir izpilde, un, un to nedrīkstam uh, norakstīt vai noniecināt. Un uh, noslēgumā vēl pāris apsvērumi. Jā, mm, par korsējā runājot. Neapšaubāmi to atbalstām, kā vien spējam un mākam, bet nu, vēlos tomēr arī aicināt uz tādu piesardzību, lai neradītu iespaidu kādam, ka tas ir uh, brīnumlīdzeklis, kas, kas beig, beidzot visu sakārtos un viss būs skaisti un rožaini. Uh, nē, uh, šis darbs vēl nav izdarīts, uh, ir pausta labā grība, ir pausta apņemšanās, bet, nu, skatīsimies, kā tas konkrēti izpaudīsies. Būsim piesardzīgi, būsim realisti, pirms uh, parakstāmies zem, zem, zem kaut kādiem uh, kaut kādām saistībām iepratim pārējai pasaulē. Mēs vēlēsimies līdzsvarotu, godīgu piedāvājumu, taisnīgu pret visiem. Un kā komisija savā priekšlikumā jau, jau, jau ir atrunājusi, mēs vēlamies, lai būtu runa par lineāru samazinājumu laikā pēc 20. gada, ka mēs no to teorētiski varētu uzņemties Un tas, tas ir kā mūsu tāds, tāds solījums, kā, kā mūsu likme šajā spēlē, līdzīgi kā citās nozarēs, jo mūsu mērķis ir konsekvence, viendabība klimata mērķu īstenošanā dažādās nozarēs. Visādi citādi domāju, ka vēl tiksimies un sazināsimies nereiz viens, priežot par konkrētiem grozījumiem un priekšlikumiem. Esam gatavi ciešai sadarbībai ar jums. Paldies! Liels paldies! Grāfas kundze par skaidrojumiem, ko sniedzāt. Vēlreiz pavisam īsi vārds Fosteres kundzei, mūsu referentei. Jā, paldies. Paldies komisijas pārstāvei. Tas, ko komisija sacīja par šo lineāro samazinājumu, mm, jā, tātad iespēja to, to um, svītrot no sākotnējā dokumenta teksta. Uh, tas ir, to piedāvā astotais grozījums. Uh, tas ir tāpēc, ka ir pāragri, pāragri uh, vēl uh, runāt par šo lineāro faktoru, ja, ja, uh, ja pati sistēma uh, laika gaitā mainās līdz nepazīšanai. Uh, kaut arī, jā, tik tiešām. Uh, Komisija mūs aicina uz, uz, uz tādu piesardzību, realismu, bet mums ir jābūt drosmīgiem, vai nu jā, vai nu nē, citādāk tāda mīņāšanās uz vietas viens sanāks. Monreālas sarunas to pierādīja, ka ar, ar drosmi, ar tādu uh, pretīmnākšanu ir iespējami labi rezultāti. Uh, paldies, kolēģi, par visiem citiem jautājumiem un komentāriem. Vēbera kungs, uh, piekrītu jums. Uh, šeit mums ir, ir, ir aviācijas nozarē problēmas, lidostas ir pārslogotas, notiek labēšana pa labi, pa kreisi, lida gaisa kuģiem ir, ir, ir jā, jā, jāriņķo virs, virs pārslogotām lidostām, dedzinot degvielu, piesārņojot vīdi. Uh, Eh, šeit mums ir, ir, ir, ir katram jānes sava atbildības daļa, ieskaitot arī vietējo lidostu apkārtņu sabiedrību. Un es kā eh, referente par, par vienoto debe, Eiropas debesu procesu labi atceros, kāda, kāda ir valdošie, valdošie attieksmi, noskaņojumi mm, eh, šobrīd situācija ir mainījusies, drīzāk ir jārunā par politiskās gribas trūkumu. Dalībvalstīm ir, ir, ir beidzot jābūt godīgām, ir, ir šā, šādā veidā izlocīties, mūsuprāt, vairs nav pieņemami. Parīzes nolīguma sakarā Nilsena kungs to pieminēja, mm, varu jums piekrist, bet lai tas mums kalpo kā atgādinājums, ka ne aviācija, ne jūras satiksme Parīzes nolīgumā nav um, subjekti. Un, nu, to var izmantot arī kā priekšrocību, uh, arī citas starpā tāpēc, ka, kā to, piemēram, ir amerikāņi norādījuši, nav nejausmas, ko prezidents Trumps vēl, vēl izdomās, vai viņi vispār piedalīsies uh, Parīzes nolīgumā, uh, bet pat, ja viņi to nedarītu, tas viņiem neliedz vēlāk iesaistīties sistēmā Korsijā, jo aviācija nav Parīzes nolīguma priekšmets, tā kā vai saprotat, kuras tēmēji, nu, te var sanākt ļoti interesanti, varbūt, ka, ka sanāk labāk nekā, nekā kāds vispār varēja iedomāties. Um, jebkurā gadījumā mm, tā, tās, tās vēsmas, kādas es esmu sajutusi, runājot ar, ar dažādiem amerikāņu kolēģiem, uh, amerikāņi domā ļoti nopietni apsver iespēju šajā visā piedalīties, jo tas ir mūsu visu interesēs. Mm, tā kā, nu, raudzīsimies, kā tas viss veidosies un attīstīsies, ko sacīs um, ASV. Un Kilanēnas kundze, mana senā draudzene, atkal runāja par tehnoloģiju, par uh, Clean Sky iniciatīvu, par tās nākamo versiju. Uh, tik tiešām šai ziņā Eiropa ir, ir, ir, ir, ir, ir uh, visai pasaulē priekšā, pirmajās rindās, un arī Gezīna to, to minēja, kā mēs ar, ar savu piemēru uh, varam panākt tādu, tādu, tādu aizraut citus. Un mm, tas, ka lidostas ir ļoti tuvu pilsētām, tas pats par sevi nav ne labi, ne slikti. Ir svarīgi organizēt satiksmi, gaisa satiksmi, transportu, minimizēt izmešus, ko sekmē šis nelielais attālums. Un mm, ir jāizmanto visas iespējas un potenciāls. Un, protams, ar, ar lielu interesi kādā jau kā brīdī papļāpātu ar, ar ēnu referentiem, salīdzinātu pierakstus, sinhronizētu pulksteņus, tā teikt, un tā tālāk. Kur gan jums varu pilnībā piekrist, laika nav daudz, ir būtiski nevilcināties, tāpēc aicinu kolēģis ļoti nopietni padomāt pirms uh, iesniedzat savus grozījumus, jo mums, mūsu interesēs ir, ir, ir aiztaupīt sev uh, sarežģījumus un pūles, cik tālu vien tas iespējams, jo tāpat jau būs grūti, uh, laika nav daudz, kā jau teicu, um, ir, ir liela neskaidrība mm, dažādos aspektos. Uh, Tāpēc, nu, lai nu ko, bet, ja, bet raudzīsimies, lai mēs paši sev nesarežģītu dzīvi. Un ar, ar lielu interesi turpināšu sadarbību ar jums. Paldies! Paldies, Losters Kulms. Atgādinu grozījumu izteikšanas termiņš ir 6. jūnijas 2012. Un tagad mēs pārējām pie cita aizraujoša temata, kas ir Eh, novecojušu regulu atcelšanu iekšēji ūdensceļi un um, autoceļu transports, eh, kur referente ir šodienas sēdes vadītāja. Esmu referenti par nākošo punktu, tāpēc aicinu nedoties jūs doties projām tūlīt, jo šī sadaļa būs aizraujoša. Kāds, ko, kas šis ir par priekšlikumu? Tiek piedāvāts atcelt pa, padomas regulu 2.088 e, un regulu 6.8.6, e, kas efit komiteja tekstu ietvaros eh, tiktu atceltas, lai nodrošinātu labāku likumdošanu, lai nodrošinātu tādu likumdošanas ietvaru, kas būtu mierāk, piemē, labāk piemērots, kā tas ir norādīts starp institūciju nolīgumā, starp parlamentu padomi un komisiju, lai varētu labāk īstenot leģislatīvo darbu. Un šajā sakarā komisija piedāvā atcelt novecojušās regulas. Pirmkārt, eh, regula 1188, eh, kas attiec uz iekšiem ūdensceļiem, tām flotēm, kas darbojas ūdensceļos, kur eh, SAIS savieno Beļģiju, Vāciju, Franciju, Luksemburgu, Nīderlandu un Austriju. Un mērķis e, šim regulējumam ir mazināts e, flotes e, pārliecīgo kapacitāti. Le règlement numéro 718. Tālāk regulās 7, 8, 8 attiecas uz iekšējiem ūdens ceļiem, lai varētu veicināt eh, transportu pa ūdens ceļiem, ir grozīt, lai pieņemtu eh, savukārt eh, iekšējā kuģniecības sektoram, sektora rīcībā ir piemēroti dokumenti, un šis e, teksts ir stājies spēkā, lai nomainītu tekstu numuru 1101. Tāpat mums ir jārunā par tekstu 288 slīpsvīta 2000, kas nosaka, ka Eh, sadalījumu starp dalību valstīm eh, smagajam autotransportam, kas ienāk no Šveices periodam no 2001. līdz 2004. gadam, uzskatot, ka teksts, kas ir stājies spēkā 2. gada 1. jūnijā, pa redz to, ka 5. gada 1. janvārī visi transporta līdzekļi, kuri atbild, dir, atbilst direktīvai 9653, tātad nepārsniedz 40 tonnas, tiek atbrīvoti no jebkāda kontingenta vai autorizāciju režīmu. Tāpēc šis teksts tiek uzskatāms par novecojušu. Un visbeidzot, Regula 685, šķērsvieta 2001, vai visi mani klausās uzmanīgi, atvainojiet, šeit ir ļoti daudz skaitļu. Tā tad 685 šķērsvieta 2001, kas definē noteikums, kas ir spēkā, lai sadzīst ar dalību valstīm. Uh, Eh, autorizācijas, kas tiek izsniegtas kopienai, ņemot vērā līgumus, kas ir noslēgts starp Eiropas kopienu un Bulgārijas republiku un starp Eiropas kopienu un Rumāniju. Nosakot atsevišķi nosacījums eh, kravu pārvadojumiem pa autoceļiem un kombinētā transporta veicināšanu. Eh, noteikums ir novecojis, jo Bulgārija un Rumānija ir iestājušās Eiropas Savienībā un kā dalībvalstis tās netiek pakļautas nekādam autorizāciju režīmam. Tajā, kas attiec uz piekļuvi krāvas transportu pārvadāšanai, līdz ar to jūs pareizi sapratāt, šis noteikums zaudē spēku. Un tāpēc tas ir jāceļ. Tādējādi es izvērtēju priekšlikumu un aicinu atbalstīt šo uzskaitīto regulācijāšanu. Vai jūs vēlaties vēlreiz no, no, noklausīties visus skaitļus? Nē, nevēlaties. Visi piekrīt, ka tas nav nepieciešams. Attiecībā uz padomu dalībvalsts arī piedāvā pieņemt komisijas priekšlikumu, bet ir iesniegušas divus grozījumus uzskatu Eh, apsvērumā tekstu uzlabojot. Referenti piedāvā divus grozījumus no parlamenta puses. Šie abi grozījumi tiek pieņemti parlamentā. Ja tie tiek pieņemti parlamentā, padomu varēs eh, to ies, iekļaut savā nostājā un atbalstīt parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Tas dos iespēju. Tas dos iespēju izvairīties no gariem un ilgiem trilogiem, kuri nav šim pro, eh, projektam un tematam nepieciešami. Un eh, kas mums šodien pārstāv komisiju? no komisijas puses man vis, vispirms man ir jautājums, jūs jau tā kā krietnu laiku šie trīs eh, teksti ir novecojuši, tiem bija jātiek atceltiem, man ir vienkārši jautājums, kāpēc komisija tik ilgi gaidīja, lai nāktu klajā ar šo priekšlikumu. Mēs esam zaudējuši ārkārtīgi daudz laika. Un pirms es dodu jums vārdu, es došu vārdu kolēģiem. Un vispirms, Kūnas kundze, vārds jums. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ļoti labi um, pastāstījāt par regulu saturu, kādēļ tās ir novecojušas, vairs nav nepieciešams, neatkārtošu šos skaitļus. Uh, komisijas refit programma ir uh, atbalstāmā un uh, tiek modernizēta, aktualizēta likumdošana un vienkāršota, tas ir arī atbalstāms. Un arī jūsu priekšlikums piekrīst padomes formulējumam to uzlabot, tam arī piekrītu. Es pateicos par šo lakonisko izskaidrojumu, piekrītu jūsu uh, priekšlikumam un uh, arī uzskatu, ka mums jārīkos, kā jūs to teicāt. Paldies, ko, Klūnes kundze, un tagad vārds Rikē kungam. Priekšsēdētāji, es atbalstu referents nostāju pilnībā, proti attiecībā arī uz šiem diviem grozījumiem, lai nevajadzētu rīkot trilogus par šiem jautājumiem. Paldies, un tagad vārds Mēsners kundzei pēc tam, kad uh, komitejas uh, priekšsēdētāja vietnieks jau ir izteicies mūsu vārdā, es varu tikai viņu pilnībā atbalstīt un piekrīt arī jūsu ierosinātāju procedūrai priekšsēdētājas kundze. Tagad lūkojos uz komisiju, jūs redzat, ka mēs esam pilnīgi vienprātīgi savā nostājā, un tagad lūdzu, es ceru, ka jūs tomēr atbildēsiet uz manu jautājumu. Vērners kundze. Paldies priekšsēdētāji, referents kundze. Šīs, šie pasākumi saskan ar Junkera komisijas iniciatīvu par labāku uh, likumdošanu, tā skaitā transporta jomā, kas būtu pēc iespējas skaidra un labi saprotama, un tādēļ triju gadu laikā mēs izvērtējām garu tiesību aktu sarakstu transporta jomā, lai noskaidrot, kur no tiem vairs nebūs nepieciešami. Dažus esam identificējuši, kur ir novecojuši, un arī šie trīs, par ko runājam šobrīd, Eh, kuru gadījumā ir nepieciešams lēmums par to atcelšanu. Tas nav nekas ne labs, ne slikts, vienkārši šis, eh, šie tiesību akti eh, vienkārši padarīja akī sārakstu vēl garāku un gadu laikā tie bija novecojuši. Mēs arī ceturtajā dzelzceļa pakotnē esam uh, sākuši šādu analīzi un arī par uh, ūdens ceļu mm, transportu. Tātad mēs uh, šos uh, pasākumus uh, veicām vienlaikus ar jaunu tiesību aktu sagatavošanu. Nesam paredzējuši vēl divus pasākumus šā gada likumdošanas uh, programmā. Varu nosaukt šos uh, ciparus, numurus, bet mums vēl jāsagatavo atcelšanas priekšlikums un uh, ceru, ka to jūs saņemsiet drīz. Tāpat esam paredzējuši uh, katreiz, kad uh, prezentējam darba programmu, izvērtēt akikomunotēru ar mērķi identificēt novecojušu tiesību aktus, ja tādus konstatēsim, tad bez kavēšanās sagatavosim priekšlikumus par to atcelšanu, jo uzskatām, ka likumdošanai jābūt pēc iespējas aktuālai un uh, atbilstošai mūsdienu situācijai. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad informēju kolēģis, ka grozījumus vēl var iesniegt līdz 7. Eh, eh, jūnijam pulksten 14. Ja jums nekāda iedvesma nerodas, tad nekas, nekas slikts arī nenotiks, jo eh, jau ir piedāvāti grozījumi. Tagad izsludinu pārtraukumu uz piecām minūtēm. Un šīs sēdes daļa notiks aiz slēgtām durvīm, tādēļ lūdzu visas personas, kam uh, nav tiesības atrasties šajā slēgtajā sēdē, lūdzu atstājiet zāli. Protams, visi deputāti un viņu darbinieki var palikt zālē. Alors, on attend que certains sortent. Tiesim, lai uh, eh, nepiedarošās personas iziet no zāles.